Ja kolēģis. Dārgie kolēģi, ieņemiet tagad vietas, un mēs tagad sākam mūsu kopīgo sanāksmi ar Jurī komiteju. Sveicam mūsu vidū Jurī komitejas kolēģis. Kā jūs zināsit, mums būs pirmā viedokļa apmaiņa šodien par ļoti svarīgu eh, jautājumu, kas attiecas uz ļoti būtisku jautājumu par nodokļu caurskatāmību un pub, eh, valsts uzraudzību korporatīvajiem ienākumu nodoklim. Mēs strādājam pie šī dosie kopā ar mūsu juriju komitejas locekļiem un saskaņā ar reglamentā 55. pantu. Un, protams, pats par sevi saprotams, ka mēs ļoti sekojam šim likumdošanas tekstam Madī, vai tu vēlies piebilst, ko es domāju, ka mums vajadzētu vienkārši sākt sanāksmi. Vispirms. Uh, Eh, došu vārdu abiem mūsu līdzreferentiem. Vispirms Baģiekungam, paldies priekšsēdētāji, kā jau jūs sacījāt, šis ir svarīgs dosie, šeit ir runa par nodokļu caurskatāmību, nevar turpināt to, kā multinacionālie uzņēmumi gūst eh, peļņu, kura netiek aplikta ar nodokli savukārt Eiropas mazie vidējie uzņēmumi eh, finansē tos miljardus eiro, kas Eh, aiziet secen Eiropas nodokļu sistēmai. Kā mēs visi zinām, tiek sagatavotas atskaits pa valstīm, bet mēs zinām, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, ņemot vērā cīņu pret izvairīšanos no nodokļu eh, nomaksas. Tāpat arī pasvītroši, ka direktīvas priekšrocības ir tālējošākas, kas nozīmē uh, ekonomisko izaugsmu Eiropas un pasaules līmenī, un tas ir priekšnosacījums labai pārvaldībai, un tas arī var stiprināt uzņēmumu sociālo atbildību. Jūs jau varējāt, redzējāt redzēt to ziņojumā kopīgi ar kolēģi e, e, Elevīnu Rēgneri, mēs sekojam tam, lai varētu nodrošināt pozitīvas pārmaiņas Eiropā vēlos pasvītrot trīs mērķus. Pirmais no tiem ir skatīt eh, tuvāk uzņēmumus, kuru eh, apgrozījums ir 40 miljoni eiro gadā. Komisija piedāvā uh, notiek griezts 750 miljonus eiro, bet de facto tas e, izslēdz deviņus multinacionālos uzņēmumus no desmit. Tāpēc, manuprāt, e, nav e, attiecīgi noteikti tik augstus grieztus ņemot vērā atklātās fiskālās problēmas. Otrkārt, eh, melnā saraksta veidošana. Mēs esam ekon komitejā atbalstījuši šādu sarakstu veidošanu, balstoties uz spēcīgiem kritērijiem, bet eh, mūsu prāts ir būtiski, lai multinacionālie uzņēmumi sniedz atskaitu par katru jurisdikciju, kur eh, tie gūst peļņu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Tas sniegtu mums labāku skatījumu uz multinacionālo uzņēmumu darbību. Tas palīdzētu labāk nodrošināt vienotā tirgus darbību. Un treškārt, es eh, aicinām skatīt eh, datus, ko sniedz multinacionālie uzņēmumi lai varētu efektīvā veidā nodrošināt eh, nodokļu iekasēšanu un atvieglot administratīvās procedūras. Es domāju, ka parlaments varēs būt vienots, atbalstot mūsu priekšlikumus, kurus mēs esam sagatavojuši kopīgi ar Evelīnu, un šie šeit ir konkrēti un spēcīgi priekšlikumi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Evelīna Rēgnere! Dankeschön, Herr Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es varu pilnībā atbalstīt to, ko teica Bajiet. Uzņēmumi, uzņēmumiem ir arī sociāla atbildība, un tas iekļaujas sociāla atbildīgās ekonomikas koncepcijā. Un Eiropas Savienībā šis princips ir ļoti būtisks. Tas nozīmē, protams, ka uzņēmējiem ir nepieciešams gūt pēļņu, tas ir būtiskākais mērķis, te pašā laikā būtu nepieciešams, lai uzņēmēji pilnībā pildītu savas saistības. Tas attiecas arī uz informācijas sniegšanu. Un, ja mēs runājam par e, kādiem ziņojumiem, kas nav saistīti ar finanšu sektoru, bet arī tas, kas ir saistīts ar Sergio Koferati darbu, kas ir attiecināms uz uh, uh, daļu turētājiem un informāciju sniegšana par viņiem. Runājot par šo slieksni, tas ir būtiskākais kritērijs. Tad, kad jūs skatāties uz šo ziņojumu, mēs runājam par 750 miljoniem eiro. Tas ir skaidrs, tas ir komisijas priekšlikums. Te pašā laikā, kad mēs skatāmies uz Eiropas Savienības uh, tiesību aspektiem, tad mēs varam teikt, ka jau eksistē sliekšņi, kas ir uh, kas tiek izmantot, tad var, varbūt nav, nav pareizi nākt klajā ar kādu jaunu slieksni, kas ir 750 miljoni, un tāpēc mēs uzskatām, ka labāk pieturēties pie cita sliekšņa, kas jau figurē normatīvajos aktos. Vēl viena lieta ir tāda, ka ir dažāda veida kritērija, piemēram, informācija, kas tiek jās, ir jāsniedz par geogrāfisko atrašanos vietu. Tātad informācija ne tikai par uh, darbinieku skait, skaitu, bet norādot, ka to darbinieku skaits, kas strādā pamatojoties uz pilnas slodzes ekvivalentiem. Un ir arī ļoti svarīgi saprast, kāds ir mūsu priekšlikuma mērķis. Būtiskākais, būtiskākā prasība ir tā saucamajā, tā saucamajā apkopotie dati, aggregated data. Tas, ko komisija šobrīd piedāvā, ir tās, lai lai šie uzņēmumi sniedz tikai to informāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Mūsuprāt, tas kropļo situāciju. Ņemot vērā to, kāda šobrīd ir politiskā situācija, Trumpa administrācija un citas lietas, kas notiek visā pasaulē, tāpēc ir arī daudz, ļoti, ļoti svarīga, svarīgi, lai, kā, lai informācija tiktu sniegta par katru valsti atsevišķi. Tas ir tā ļoti vispārīgi, bet tie ir būtiskākie aspekti mūsu ziņojumā. Mēs esam ļoti interesēti tajā, lai varētu sadarboties ar ēnu referentiem pēc iespējas ātrāk, un tāpēc arī lūdzu, protams, sniedziet visi savus komentārus. Paldies, Evelīna! Lūdzu, tagad ēnu referentiem. Rozēti kungs, lūdzu. Jā, ok, izstāvāts. Thank you. Paldies, priekšsādātāji! Mūsu kolēģi Dāra Suzati e, vārdā vēlos pateikties mūsu referentiem pār, pār šo uh, dokumentu. Manuprāt, mēs šeit pieprasām to, kas ir nepieciešams, un mēs darām to Eiropas parlamentā desmit Eh, mēneši pēc tam, kad parlaments ir uh, nācis klajā ar savu priekšlikumu par publisku pārskatu par katru valsts atsevišķi, un uh, mēs vēlamies panākt to, lai būtu uh, pietiekam caurskatāmībām. Mums kā tautas partijai ir nepieciešama, nepieciešams sniegt informāciju mūsu tēlētājiem par, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uh, un dažādām schēmām, tā pašā laikā saprotot, ka ir nepieciešams veicināt investīciju piesaisti. Mēs vēlamies cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvērīšanos no nodokļiem, un skaidrs, ka šo cīņu nevar izcīnīt katrā valstī atsevišķi, bet arī Eiropas Savienība viena pati nevar tik galā, tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams sadarboties sadarboties starptautisko organizāciju ietvaros. Un viens no rīcības veidiem ir šī 13. rīcības veids, kas tieši saistīts par uh, ziņojumu sniegšanu katrā valstī. Un tas ir saistīts ar DEC 4, un par to es arī biju referents Eiropas parlamentā. Un ir tā, ka mums ir nepieciešams ņemt vērā šo sadarbību starptautiskā mērogā un lai uh, mēs panāktu e, eh, SAO standartu ietvaros e, tieši attiecīgu ziņojumu sniegšanu. Kā ir zināms, komisija piedāvājusi 750 miljonus konsolidēto, mm, konsolidētās peļņas konsolidēta apgrozījuma, un tad tas tikai tādā gadījumā būtu nepieciešams sniegt katras ziņojums par katru valsti atsevišķi, un SAO sniedz un piedāvā tieši šādu pašu slieksni, jo šeit viņu argumentācija ir tāda, ka kopumā tie būtu 90% no visiem ienākumiem. Tas nozīmē, ka MBU nekādīgi netiek iekļauti. Un runājot par ECR4, mēs palikām pie šīs liekšņa, jo mūsu mērķis, protams, būtu, lai MVU, kas darbojas dažādās valstīs, netiktu iekļauti. Ja mēs tagad pazamaz, samazinātu šo slieksni tieši tā, kā mūsu referenti iesaka, mūsuprāt, tas radītu nevajadzīgu caurumu šajā regulējumā. Mēs komitējā jau esam runājuši par to, kā tieši šādi juridiskie caurumi bieži vien tiek izmantoti, lai nemaksātu nodokli un neizvairītos no nodokļiem. Komisija savā priekšlikumā norāda, ka, ka ir nepieciešams nākt klājā ar publisko informāciju un ka tas, ko sagaida publika, un lai būtu nepieciešams, protams, pieprasīt tādu informāciju, kas neapdraudētu konkurētspēju. Un tad līdz ar to mums pietiek ar DC4. Un tā ir informācija, ko dalību valstu uzņēmumi sniedz dalību valstu, dalību valstu nodokļu iestādēm. Tāpēc mēs uzskatām, ka mums jādefinē tā informācija, kas ir jāsniedz publiski. Un ņemot vērā to, kā tas varētu negatīvi ietekmēt nākotnē Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju un izvairītos no, eh, no investīcijām Eiropas Savienībā. Eiropas eh, Tautas partijai nepatīk šāds risinājums. Vēl viena lieta ir tāda, ka, ka komisija gribētu, lai publiski pārskatu par katru valsts atsevišķi būtu uh, par katru no nodokļu jurisdikcijām un, lai būtu nepieciešams salikt šo informāciju kopā, referenti gribētu, lai informācija tiktu sniegta pilnīgi atsevišķi par katru jurisdikciju visā pasaulē, nu tad ņemot vērā to, cik lielu informācijas daudzumu viņi gribētu saņemt, īstenībā mūsu uzņēmumi ļoti nopietni ciestu, viņu konkurētspēja varētu tikt sadragātu. Tāpēc arī Eiropas komisija šobrīd cenšas strādāt ar, pie tā, lai būtu tikai problemātisko jurisdikciju sarakstā, nebūtu nepieciešams sniegt informāciju par katru jurisdikciju. Bet runājot par pozitīviem aspektiem, es varu atbalstīt, atbalstīt mūsu referentu priekšlikumu par uh, kopīgu veidlapu publiski, publiskiem pārskatiem par katru valsti atsevišķi. Tā būtu daudz vieglāk šo informāciju saņemt un apstrādāt. Eiropas Savienība gribētu būt noteikti dažās jomās, gribētu būt līderos, un tāpēc ir nepieciešams panākt to, lai mēs un uh, Un tāpēc ir nepieciešams cīnīties a, pret nodokļu nemaksāšanu, un a, tas prasa a, sadarbību starptautiskajā līmenī, un, protams, tas var ietekmēt mūsu uzņēmumus un mūsu uzņēmē darbības klimatu. Atceramies, ka mūsu uzņēmē ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Paldies! Lūdzu, es Teres Feragus. Prezidentā. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu ēnu referente jūrī komitejā par šo jautājumu un kolēģa eh, komentārs bija ļoti nozīmīgs. Es vēlos pateikties kolēģiem pār paveikto darbu un izklāstīt savas idejas. Pirmkārt, nav nekādu šaubu, ka šis ceļš nozīmē lielāku caurskatāmību, aplikšanā nodokļiem, tā, taiskaitā uzliekot par pienākumu informēt eh, pār šiem uzņēmumiem. Tāpēc mēs visi piekrītam, ka tam ir jānotiek, ka tas ir pozitīvs solis un tas atbilst komisijas priekšlikumam. Ir tiesa, ka e, veselīgam vietējam tirgum ir nepieciešami uzņēmumi, kuri maksā nodokļus, un arī šis priekšlikums palīdzēs uzlabot fiskālās prakses tajā pašā laikā. Mēs zinām, un tās ir arī e, komisijas prioritātes, ka pienākums publicēt informāciju pa valstīm dos iespēju iedzīvotājiem sekot tam, kā rīkojas multinacionālie uzņēmumi. Tāpat tas eh, iestekmēs uzņēmumus eh, un tās valstis, kur šie uzņēmumi maksā nodokli. Eh, tālāk par sliekšņiem runājot, izskanēja divi skaitļi no komisijas 750 miljoni, no referenta 40 miljoni. Es domāju, ka atšķirība ir ļoti liela ja e, ziņojumā tiek norādīts, ka e, e, iepriekšējais slieksnis ir ļoti augsts, tad um, otrais man šķiet zems. Mums vajadzētu izprast, ka uh, mēs uh, viedokļus saskaņosim starp abiem šiem sliekšņiem. Tāpat komisijas priekšlikumā neuzliek jaunas nastas MVU un respektē profesionālo noslēpumu. Nevajadzētu pieļaut eh, konkurētspējas krišanos, kā jau to norādīja kolēģis, jāpatur eh, konfidencialitāti un nedrīkst pieļaut vairāk birokrāfiskās eh, nastas. Tāpat ir jāparedz atšķirības deklarāciju iesniegšanā. Komisijas priekšlikums aicina publiskot informāciju pa valstīm par katru fiskālo jurisdikciju, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, E, tālāk ir viedokļa atšķirība tajā, kas attiec uz nodokļu paradīzēm un Eiropas Savienības valstīm. Tālāk kāda būs e, juridiskā bāze, vai tas būs 115. vai 150. līguma pants šis nebūtu mūsu temats, bet tas varētu būt būtisks jautājums. Manuprāt, komisijas priekšlikums ir saprātīgs, šis ir punkts, lai varētu uzsākt sarunas un lai mēs visi, tas ir referenti un ēnu referenti, varētu sēsties pie galda un uzsākt sarunas. Paldies! Thank you. Paldies! Tagad recer ēnu referente. UNN. Kiitos puhe. Paldies priekšsēdētāji. Kopumā Šis ziņojums ir labs, un būtiskākie komisijas priekšlikuma trūkumi šeit ir izskatīti. Komisija uzskata, ka būtu nepieciešams ziņot tikai par uzņēmumiem, kuru kopīgais apgrozījums ir 750 miljoni. Šajā ziņā nepieciešamība ziņot uh, ir saistīta ar definīcija, kas attiecas uz lieliem uzņēmumiem, un šī definīcija jau ir iekļauta Eiropas Savienības uh, likumdošanas sestais grozījums, par ko es gribētu runāt. Te ir teikts, ka ir nepieciešams sniegt daudznacionālo uzņēmumu arotbiedrības un darbinieki būtu pienācīgi un regulāri jāinformē par uzņēmumu stāvokli, tostarp par to darbinieku skaitu, kas strādā pamatojoties uz pilnas slodzes ekvivalentiem, gūtās peļņas apjomu un samaksātu ienākumu nodokli un mērķiem uzņēmumu nākotnē plānojamiem ieguldījumiem. 16. 13. grozījumā ir papildinājumi attiecībā uz to, kas, par ko vēl būtu jāsniedz vienota parauga uh, dati. Un tad ir arī 24. grozījums. Šeit runa ir par, par eh, publiskajām subsīdijām. Varbūt šeit varētu iekļaut ne tikai subsīdijas, bet arī nodokļu atlaides. Un tad attiecīgi jādefinē, eh, kādām subsīdijām un kādiem nodokļiem, kādām atlaidēm un cik ilgu laiku. Vēl viena lieta. Vienā no apsvērumiem ir runāts arī par SAO iniciatīvu Un vajadzētu pateikt arī, ka ar šo iniciatīvu mērķis nav panākts. Piektajā apsvērumā punktā, kur ir runāts par uzņēmumu atbildību, tad varbūt labāk teikt angliski ir responsibility, corporate responsibility, varbūt labāk teikt corporate accountability. Un ir nepieciešams runāt arī par to, ka jāizvairās no nodokļu sistēmas, eksploatācijas. Vēl viena lieta ir tāda, ka datiem ir jābūt mašīnu lasāmiem. Viena lieta, ko gribu pieminēt, ka šīs ir mans personisks viedoklis, varbūt ne visi ECR deputāti, kas strādā komitejā, pieturās pie šī viedokļa. Paldies! Kalvēšambons nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji un līdz priekšsēdētāji. E, šis ir sākuma punkts, lai gan cerams, kā varēsim darboties gana ātri. Un, manuprāt, šis ir lielisks sākuma punkts, runājot par visu līdz šim e, e, paveikto darbu. Es negribu uzstāt uz vienbalsīgumu visiem klātesošajiem taļā, ka mēs esam par caurskatāmības palielināšanu un pienācīgu notiekumu ieviešanu, caurskatāmību un taisnīgumu attiecībā uz fiskālo un nodokļu kapacitāti un par tiem, kuriem ir lielākas iespējas izvairīties. Bet kas būtu jādara tagad, un kas būtu jādara praktiskākā, steidzamākā un efektīvākā veidā un šajā sakarā? Vēlos pasvītrot, ka šis darbs nāk pēc tam jau tad, kad parlaments ir sagatavojis plašu dokumentu par BEPS, ko uh, atbalstīja ēnu referents, un ir arī zināms precedents tam, kā var iet pat vēl tālāk, ko piedāvā uh, OCD, un lietas norit ļoti ātri, tāpēc mums ir jārīkojas no Eiropas puses stingri un radikāli, bet tajā pašā laikā saprātīgi. Un e, šeit tā daļa, kur mēs analizēsim konfliktējošos jautājumus kopīgi ar kolēģiem un redzēsim to, kādi ir līdzsvara punkti, kurus mēs varam sasniegt, lai mēs neapdraudētu mūsu uzņēmumu uh, Eh, konkurētspēju. Pieci diskusiju punkti, kādi varētu būt no ALDE grupas vai vismaz no jūsu uzticamā kalpa puses, ir uh, sekojoši. Švīri nosauc 750 miljonus, otri 40 es, miljonus. Es gribētu no tiem, uh, kuri piedāvā 40 miljonus, lai viņi paskaidrotu tuvāk, kāpēc viņi piedāvā šādu. Uh, skaitli, e, kas ir viņu lēmumu pamatā, kāpēc 40, un nevis 60 vai 100, un tālāk arī jāvar salīdzināt, e, e, cik daudz uzņēmumu tas skārtu, vai rezultāts ir tā vērts, un tā tālāk. Un es domāju, ka šobrīd nav brīdis noteik, paredzēt nosacījumu sinekvānu, bet rīkoties maksimāli saprātīgi. Tāpat saraksts, kas ir iekļauts lieliskajā līdzreferentu sagatavotajā ziņojumā, varētu būt pārliecīgi taksonomiska jeb apliekoši ar nodokļiem. Manuprāt, ir trīs lietas nepieciešamas, lai būtu skaidrs, vai mēs runājam par fiktīvu vai vēstuļkastītes uzņēmumu vai e, kādu nopietnu uzņēmumu. Tie ir deklarētais kapitāls, nodarbināto skaits uz pildu un uz daļēju laiku, un lai mēs redzētu, vai ir vai nav uzņēmums realitātē, un aktīvie materiāli, kas nebūtu tikai birojuņš, bet eh, kas ir ražošanas līdzekļi un tam līdzīgas lietas. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieciešams, un tad jau mēs redzētu, kāds ir darbības veids. Un tālāk redzēsim, cik tālu eh, mēs varam iet, jo uh, eh, perfekti Tums ir labā ienaidnieks. Tālāk vēl viens jautājums, kurā mums ir jāvienojās. Tas ir standārta un vienotais eh, formulārs, jo jau gana bijušas ir eh, problēmas ar šo jautājumu, un tas atkal atvērtu eh, durvis ļoti labi apmaksātiem kabinetiem, lai kontrolētu visu šo sistēmu. Un e, noslēgumā teikšu, ka mēs vēlētos e, padziļināt praktisko daļu, paturot prātā, kā mērķis ir svēts un tas ir e, jāsasniedz un jānorāda, ka šeit ir arī runa par demok reprezentatīvās demokrātijas ticamība. Es gribētu uzdot jautājumu, kāda ir jēga runāt par tā saucamo agreģēto informāciju, jo, manuprāt, ļoti daudz informācijas pazūd. Praktiski tas ir nederīgs darbs, tas eh, nozīmē otro jautājumu kārtu, kur, kad un kāpēc un tāpēc es nezinu, vai tas šeit ir būtiski. Un visbeidzot, vajadzētu uzrunāt visu pasauli, jo ja mēs sāksim veido daļas, kas informē, kas neinformē, tad mēs, eh, tad mēs tikai radīsim problēmas sakni. Paldies. Nākošais runātājs, Kalviešam Bonkungs. Man šķiet, ka jūs iz, izmantojat arī Kavadā kungam atvēlēto laiku. Un tagad mēs varam uzrunāt guļu grupu. Neviena no guļa nav klāts. No goja nav klāt neviena, no FDD arī neviena nav klāt. Eh, zaļie. Okay. Atvainot, eh, Urtas un kungs, vai Dirāna kungs, kurš no jums izteiksies Surtas un kungs iesāks un e, um, kolēģis turpinās. E, Ļoti īsi turpinot pa, eh, un iepriekš sacīto. Mēs runājam par likumdošanu un ļoti svarīgu tās daļu, ņemot vērā to, kādi ir bijuši pēdējo gadu laiku eh, fiskālie skandāli, mums liek rīkoties ambiciozi. Un Ļoti eh, neveiksmīgs risinājums būtu izveidot neambiciozu likumdošanu. Tāpēc mums kā parlamentam ir jānāk klajā ar ambiciozu priekšlikumu. Un tāpēc um, um, bija priekšlikums mainīt juridisko bāzi, tā risinājumam ir jānāk no parlamenta, un tāpēc es gribu pasvītrot, manuprāt, būtiskos punktus Eh, priekšlikums samazināt eh, no 750 uz 40 miljoniem summu ir ļoti nozīmīgs, un mēs pilnīgi noteikti atbalstīsim referentu priekšlikumu, jo, ja mēs paliekam pie 750 miljoniem, kā sacīja Liks, tad būs multinacionālie uzņēmumi, kas paliek ārpus regulas, un kāda jēga ir gatavot noteikumus, kas attiec uz ierobežotu uzņēmumu skaitu. Uh, Tālāk grib pasvītrot divus būtiskus jautājumus. Pirmais - komisijas priekšlikums, un to norādīja arī Kalveikungs, nosaka, ka dati ārpus Eiropas Savienības būtu agreģētā formā. Mēs tam nevaram piekrist. Es uzskatu, ka mums ir jānosaka ekstrateritorialitāte. Te jo bez tā būs ļoti grūti izprast, kāda aktivitāte ir uzņēmumam atsevišķās jurisdikcijās. Un otrkārt, komisijas priekšlikumā ir atsevišķas sānu durtiņas atvērtas atsevišķiem uzņēmumiem jo viņiem tiek piedāvāts veidot atskaitīšanos pa valstīm, un tad tas nebūtu jādara Eiropā. Mēs vēlamies šo formulējumu mainīt, jo pretējā gadījumā daudzi uzņēmumi varētu no noteikumiem izvairīties. Un beigās vēlos atbalstīt eh, referentu priekšlikumus, gan Rēgners, eh, gan Baģē piedāvātos, un vēlos arī norādīt, ka mēs nedrīkstam zaudēt konkurētspēju un ar šo regulu mēs konkurēt spēju nezaudēsim nevienā gadījumā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Lūk, vides aizstāvjiem kaitīgs ziņojums, jo mēs, kas kritizējam visu, rei, šoreiz praktiski visam piekrītam, visam tam darbam, ko ir paveikuši kolēģi Baģē un Reigneri. Kāpēc 40 miljonu jautājums tieko izskanēja, jo tās ir. Uh, E, tā ir definīcija lielajiem uzņēmumiem grāmatvedības direktīvā. Un mēs nākam ar šo pašu prasību, un mēs piekrītam sliekšņa pazemināšanai, un mūsuprāt, caurskatāmiem ir jābūt visiem uzņēmumiem, ne, te, ne tikai vislielākajiem. Tālāk par dezagregāciju runājot. Es atbalstu kolēģi sacīto, bet es gribētu pasvītrot divus punktus konkrēti pasvītroju to faktu, ka mēs runājam par grāmatvedības caurskatāmību un mēs neskaramies fiskālajiem jautājumiem klāt. Mēs runājam pār sniegto informāciju un tāpēc mēs runājam par caurskatāmību akcionāriem. Tas ir ļoti nopietns jautājums, un svarīgi ir tas, lai parlaments skaidri izteiktos par šo aspektu. Un visbeidzot, tas nav pārmetums, bet varbūt lūgums papildināt, es neko neredzēju par sankcijām. Un tā kā mēs Francijā esam redzējuši, cik eh, grūti ir gūt informāciju, jo nav skaidrs sankciju, uh, gadījumos, kad noteikumi netiek respektēti, es gribētu informāciju vairāk par šo jautājumu. Paldies, Tirāna kungs, citādi referenti klāt nav. Mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Jā, paldies, nu es neesmu jurists. Mm, bet eh, tieši tiekoties ar jūrija eh, komitejas kolēģiem, es tiešām, nu, gribēju kaut ko jaunu uzzināt Eh, jo, nu, ziņojums ir tāds eh, diezgan eh, sarežģīts. Mēs esam, mums ir BEPS iniciatīva, un tad tur ir šai procesā iekļauta arī uh, country by country reporting, tātad ziņošana pa valstīm. Mēs esam arī CRD 4 ietvaros par to rakstījuši ziņojumu ekon komitejā. Un tāpēc es gribu uzdot jautājumu, kā tas juridiski ir um, attiecībā uz uzņēmumiem piemēram, tiem, kas pārsniedz šo te sliekšņu vērtību 40 miljonus. Nu, tas viss man šķiet diezgan interesanti, bet, ja mēs nerunājām par akcijas sabiedrībām, bet, piemēram, par viena īpašnieku uzņēmumu vai par ģimenes uzņēmumu, es kā nejuris būtu priecīgs dzirdēt paskaidrojumu no juristiem. Un jautājums, vai šī ir tēma, kas attiecas uz nodokļiem, vai tā ir iekšējā tirgus schēma? Jo, eh, nu, eh, ja tā ir tēma par eh, nodokļiem, tad tā ir ārpus kopējā tirgus. Un līdz ar to kādam vajadzētu atbildēt skaidru šo jautājumu. Un tad arī, nu, es uzdotu kādu būtisku jautājumu, ko mēs gribam panākt. Vai mēs gribam panākt to, eh, vai mēs vēlamies eh, tādu nopietnāku, caurskatāmāku nodokļu sistēmu, vai vēlamies, eh, nu, no visā atbrīvot multinacionālās kompānijas. Un, ja mēs te runājam par visādiem pirmo nodokli, otro nodokli un tā tālāk, uh, Tikko mēs nonākam pie tēmas par multinacionālām kompānijām, nu ne jau tādas, kas, eh, kurām ir privāti konti eh, Panamā vai Bahamsalās, bet tie, kas strādā mūsu dalību valstu pašā viducī un kuriem ir jā, praktiski nemaksā nekādus nodokļus. Tas taču viss ir skai, saistīts ar nodokļu slogu. Uh, Un svarīgi, vai mēs varam izmērīt šo te nodokļu slogu, un ir jābūt kaut kādiem indikatoriem, kas norāda, vai tā ir tā valsts, kurā viņi rada, eh, teiksim, peļņu, un no kuras būtu jāmaksā nodokļi. Tāpēc, ja mēs runājam par nodokļu tēmu, jā, nu, tas ir tas, pie kā mēs esam strādājuši jūsu um, komitejā, um, un runājot par um, informācijas apmaiņu. Uh, par izvairīšanos no nodokļiem. Un tieši tādēļ uh, ir šis jautājums, vai mēs saņemam uz to atbildi ar šo ziņojumu, vai mēs paši nešaujam sev kājā, ja mēs faktiski pasliktinām savu uh, uzņēmēju situāciju attiecībā pret trešo valstu uzņēmiem. Un faktiski iznāk, eh, ka nu jau ne uzņēmumi, bet valstis tā kā ir atbildīgas. Un tāpēc ir jautājums, par kādu īsti sliekšņu vērtību mēs runājam. Paldies, Pervanš Pereši. Paldies. Vispirms vēlos apsveikt līdzreferentus, jo, manuprāt, tas ir ļoti labs diskusiju pamats eh, pār šo komisijas iniciatīvu. Uh, Taču neliela vēsturiska atkāpe vispirms. Atcerēsimies apvienotās karalistes argumentus, lai neturpinātu eh, fiskālo jautājumu eh, virzību Eiropas Savienībā. Savā laikā tika runāts eh, Ferreiras ziņojumā par fiskālo harmonizāciju Eiropā, uh, un bija apvienotās karalistes arguments, ka šim nolūkam ir nepieciešams noslēgt eh, nolīgums ar eh, visu planētu. Tagad mēs esam nonākuši turpmākajā fāzē ar apvienoto karalisti. Fiskālie jautājumi tiks skatīti ar šo valsts citā kontekstā. Un šī valsts mums no eh, aprāda, ka mēs Eiropas Savienībā nespējam eh, risināt fiskālos jautājumus paši savā starpā un vienoties savā starpā un gribam noteikt savus eh, noteikums citiem, bet retorikas māksla ir spēkā gan ju juridiskajā, gan fiskā, fiskālajā jomā, un kaut kurā brīdī ir jāizvēlas savu ceļš un ne tikai politiskā veidā, bet arī ņemot vērā to, kā ir attīstījusies mūsu līdzpilsoņu uh, uztvere par lietām. Taču Paredzot atskaitīšanos pa valstīm, mēs redzam, ka no vienas puses ir pilsoņi, kur aizvien vairāk apzinās, ka dažādu skēmu rezultātā uzņēmumi nemaksā nodokļus eh, un neatbalsta eh, nenodrošina maksājumus proporcionāli no saviem ienākumiem, no otras puses uz E, ir e, uzņēmumi un politiskie vadoņi, kuri turpina spēlēt politiskās paslēpes. Es gribu atsaukties uz valsti, ko es tīri labi pārzinu, tos e, šo valsts sauc Francija, un kurā ir pieņemta atsevišķi lēmumi, kurus varētu interpretēt tā, ka Francija gribētu atteikties no atskaitīšanās pa valstīm, bet, ja mēs lasām Francijas augstākās konstitucionālās tiesas nolēmumu, tad tur ir norādīts, ka caurskatāmības mērķis at, atskaitai valstī pa valstīm ir ar konstitucionālu vērtību, kas uzliek par pienākumu katrai dalību valstī atskaitīties un tādā veidā nodrošināt progresu Eiropas Savienībai. Eh, par referentu piedāvāto runājot, es gribētu pasvītrot divus aspektus. Pirmais attiecas uz sliekšņa mainīšanu, ir tomēr pārsteidzoši, Eh, ka mēs varējām panākt to, ka atsevišķas direktīvas vairs nav pašsaprotamas citā jomā. Referenti norāda, ka pārējot no 750 uz 40 miljoniem mēs um, aptveram deviņus uzņēmumus no desmit. Es domāju, ka vajadzētu de vairāk detalizētu skaitļu, lai mēs izprastu, cik lielas izmaksas izsprūk no maksājumiem. Par melno sarakstu runājot bija viedokļi dažādi, bet es domāju, ka referentu pieeja ir pareizi tālāk. Runājot par to, vai šis ir vairāk juridisks vai fiskāls jautājums, manuprāt, diskusija ir pabeigta, priekšsēdētāja konferences ir izteikusies. Uh, Fiskālais jautājums ir nozīmīgs jautājums, kurā uzņēmuma tiesība jautājums stiprinās mūsu pieju un kas būs arī gan padomis, gan komisija spieja. Paldies, Pervānš Beresa, vai komisija vēlas izteikties tagad? Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, tikai pieskaršos diviem punktiem pēc būtības. Uh, un īsi atbildējuši par juridisko pamatu. Izskanēja vairāk jautājumi gan par aptvērumu mūsu priekšlikumam, gan arī jautājumi par informācijas eh, disagregāciju. Jautājums, kāpēc esam izvēlējušies tādu pieeju, kā esam, jo mēs esam centušies koncentrēties uz visproblemātiskākajām jomām. Ja jūs paskatāties uz sliekšņiem 750 miljonu, eh, tas eh, norāda, ka mēs koncentrējamies uz kompānijām, kurām ir motivācija un arī līdzekļi, lai varētu realizēt akti, eh, agresīvu nodokļu plānāšanu un lai varētu apvērt uh, eh, 600 kompānijas, kas pārsniedz uh, šo mm, slieksni, mēs varēsim aptvert 90% ienākumu, uh, kas ir uzņēmiem. Ja mēs iesim līdz 40 miljonu slieksnim uz leju, kā līdzreferenti piedāvā, mēs palielināsim to kompāniju skaitu, uh, Eh, trīskārtēji, eh, bet potenciāli sasniedzot ļoti mazu papildus ienākumu daļu, jo šeit ir iespēja eh, palielināt to tikai par 10% saskaņā ar OECD izdarītiem aprēķiniem. Tā kā mēs esam izvēlējušies šo slieksni, tāpēc, lai būtu konsekventi ar startautisko pieeju OECD prot un uh, arī cenšamies rast tādu proporcionālu pieeju. Nākošais punkts par informācijas disagregāciju. Esam centušies noteikt, kur ir problēmas ne Eiropas jurisdikcijās un eh, tās ir jomas, kurās ir vāja eh, nodokļu eh, pārvaldība, un tās arī ir iekļauts sarakstā. Ja mēs ejam tālāk, tad mēs riskējam, ka Eiropas kompānijas nonāks nelabvēlīgā situācijā no konkurences viedokļa, no ne Eiropas konkurentu puses, jo uh, Eiropas kompānijām nāksies publicēt uz uh, informāciju, kas viņu konkurentiem ārpus Eiropas Savienības nebūs jāpublicē. Un tas ir jautājums ne tikai par izmaksām, bet arī jautājums par informāciju, kuru, eh, kurai uh, par mūsu uzņēmuma aktivitātēm varēs piekļūt trešo valstu uzņēmumi. Uh, Un tā kā atkal tā ir tāda vispārējā pieeja un iemesli, kādēļ mēs esam ieņemši tieši šādu nostāju. Un par sliekšņiem, nu, neliela ilustrācija, kādēļ mēs koncentrējamies tikai uz uzņēmumiem, kas rāda problēmu. Visas kompānijas, kas šobrīd atrodas, ir pakļauts izņemšanai, izmeklēšanai no mm, konkurences nodaļas puses saņēmušas valsts atbalstu uh, un saņēmušas valsts atbalstu saskaņā ar uh, eh, ES likumdošanas normām, uz visām šīm ko kompānijām mūsu priekšlikums attiecas. Ir vienošanās ar parlamentu un komisiju par uh, tiesiskā uh, pamata izvēli. Es uh, ļoti augstu vēlte, vērtēju juridiskā dienesta atzinumu. Uh, par šo tēmu, par ko jūrī komiteja balsoja janvārī. Mēs pilnīgi tam piekritam. Vienīgi vēlos brīdināt par tādu grozījumu ievietošanu tekstā, kas potenciāli varētu atbalstīt tos, kas mēģina pierādīt, ka mums nav eh, pareizā um, tiesiskā bāze izvēlēta. Mēs vēlamies veicināt caurskatāmību un uh, pārskata atbildību tā tiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis tiesību akts. Nevis cenšamies nodarboties ar nodokļu likumdošanas īstenošanas kontroli Eiropas Savienības dalību valstīs vai ārpus Eiropas Savienības. Un pirmajā grozījumā, piemēram, šajā kontekstā, kur ir runa par uh, nacionālā likuma uh, nodokļu sistēmu kontroli, nu, tieši šādā gaismā referentiem es aicinātu paskatīties šiem jautājumiem. Bet mēs gan, gan nepacietību gaidām kopējo darbu ar Eiropas parlamentu, un mēs mm, arī padomē esam ieplānojuši apmēram deviņas darba grupas, un arī tehnisko darbs gandrīz ir pabeigts, tā kā mēs tagad sagaidām sadarbību ar jums. Uh, un eh, līdz ar to mm, varētu virzīt šo darbu uz priekšu. Mm, jā, paldies, mums vēl ir piecas minūtes, lai referenti varētu kaut ko komentēt, ja tie to vēlas. Evelīna, lūdzu. Jā, sirsnīgs paldies eh, par eh, visiem komentāriem, kas izskanēja. Bet Man tomēr e, ir, nestoties uz ierobežoto laiku, dažīs punkti, ko vēlētos teikt. Paldies komisijai par paskaidrojumiem. Un šīs problēmas, kuras jūs minējāt, jā, tas mums bija zināms. Un mēs, protams, saprotams, ka mēs koncentrējamies uz valstīm ar uh, sliktu pārvaldību, bet mēs nevēlamies, lai šī sistēma radītu jaunas iespējas izvairīties no uh, nodokļu nomaksas. Un tāpēc man ir jautāju, tāpēc runājot par jautājumu, kas izskanēja no kolēģis par maziem un vidējiem uzņēmiem. Tieši tā, tāpēc jau mēs runājam par 40 uh, eh, miljoniem uh, par šo slieksni un par uh, eh, BEPS priekšlikumu. Un tad, kad mēs runājam par ģimenes uzņēmiem, šāds jautājums arī izskanēja Protams, ir ģimenes uzņēmumi, kuri ir e, ārkārtīgi lieli, piemēram, Porsche vai Ikea, tie nav nekādi mazītiņi, e, mazītiņas bodītes, un tā kā, kāpēc, lai viņiem tiktu noteikti kaut kādi izņēmumi? Hjū, lūdzu. Man nekas daudz nav piebilstams eh, priekšsēdētāji. Ar lielu prieku mēs sadarbīsimies ar ēnu referentiem un, protams, mēģināsim atbildēt uz visiem šovakar uzdotajiem jautājumiem. Vai tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši debatu šodien? Tādā gadījumā tad termiņi grozījumi iesniedzam ir līdz 15. martām, grozījumi tiks skatīti 3. maijā, balsojums notiek kopīgajā komitejā ekonģūrī 29. vai 30. maijā. Paldies visiem! Mēs esam pilnībā un perfekti respektējuši mums atvēlētos